ar saviem politiskajiem uzskatiem, un es rēķinos uz jūsu atbalstu. Paldies Svensonas kundzei par to, ka piedalījāties šajās, šajās vēlēšanās un piedalījāties visās diskusijās. Visiem kolēģiem, Mario Mauro, Grehmam Vatsonam, kuri kandidēja, kuri atsacījās no savas kandidēšanas, lai saglabātu mūsu parlamentu vienotību. Mario, es zinu, cik Eh, svarīgas tev ir cilvēktiesības. Manā dzimtenē izveidojās kustība Solidarnošķ, eh, kustība par cilvēktiesībām, kura bija, kura E, kļuva iespējama pateicoties Jānim Pāvilam II, un arī man cilvēktiesības būs prioritāte. Grehēm tu turpināji par nepieciešamību pēc izmaiņām Eiropas parlamentam un par vajadzību pēc reformām e, par vajadzību iesaistīt Eiropas projektā mūsu līdzpilsoņus, kuri kļūst aizvien vairāk e, vienaldzīgi. Es darīšu visu, lai kopā mēs panāktu šīs pārmaiņas. Koležanki, koležanki, koledzi. Dargie kolēģi, e, padomas pārstāvji, komisijas pārstāvji, komisāri, e, komisāri dāmas un kungi, mēs šodien svinam 14. jūliju. Tie ir Francijas nacionālie svētki. Un tik eh, tiešām es gribu vēlēt eh, vislabākos panākumus darbā mūsu Francijas kolēģiem. Revolūcijas devīze sastāvīja no trim vārdiem - brīvība, brālība, vienlīdzība. Un ik viens no šiem vārdiem atskan ļoti spēcīgi un ar lielu pārliecību šodienas Eiropā. Tā ir ārkārtīgi liela diena, eh, kurai pirmkārt ir tīri simboliska dimensija Un e, šobrīd e, Centrāla Eiropas pārstāvji uzņemās atbildību Eiropas parlamentā. Es tagad gribētu teikt e, tīri personisku piezīmi. Kādreiz pirms gadiem es sapņoju, ka es varētu kļūt par deputātu Polijas parlamentā. Brīdī, kad Polija atgūtu savu brīvību. Šodien es uzņemos Eiropas parlamenta priekšsēdētājs funkcijas. E, funkciju, pār kuru savulaik savā valstī es pat neuzdrīkstējos sapņot. Ten wybór traktuję jako znak. Es uzskatu, ka šī izvēle ir kā zīme mūsu valstīm, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Polijai, Čehijas republikai, Slovākijai, Ungārijai, Slovenijai, Rumānijai un Bulgārijai. Es uzskatu to kā cieņas apliecinājumu mūsu pilsoņu miljoniem, kuriem savulaik tika pakļaut naidīgai sistēmai. Es jūtos kā šo valstu pārstāvis un sūtnis pirms 20 gadiem. 20 lat temu. Pirms 20 gadiem, 89. gadā, Solidarnošs guva uzvaru cīņā par brīvu un demokrātisku polīģu. Un tas bija atmodas eh, sākuma laiks Eiropā, un tas bija laiks, kad eh, krita Berlīnas mūris. Savulaik mēs atradāmies otrajā pusē dzels priekš, eh, priekškaram, eh, un mums bija jācīnās par brīvību un par demokrātiju. Jūs atrada, atradāties otrajā pusē, pareizajā pusē, jūs varējāt mums sniegt palīdzību ar savām kustībām, ar saviem žestiem, tajā pašā laikā arī nosūtot mums dažādas palīdzības sūtījumus, un visbeidzot mēs guvām panākums un uzvaru. Nu jau piecus gadus kopīgi mēs veidojam vienotu Eiropu. Vairāk nav mūsu un jūsu, un es to vēlos sacīt ar pārliecību, ka tā ir mūsu kopīgā Eiropa. Es eh, pirmīt runāju par atbildību, kāda piekrīt tik vienam mums Eiropas deputātam, eh, kurš saņem savas pilnvaras. Taču pilnvaras pirmkārt ir atbildība savu līdzpilsoņu priekšā, un es pilnībā izjūtu šo atbildību. Eiropas Savienības pilsoņi mums ir parādījuši uzticību, un mums ir jābūt par eh, demokrātijas eh, eh, sargātājiem. Pirmkārt, mums, politiskajiem pārstāvjiem, mums ir jāmeklē izēja no krīzes, mums ir jādomā par šiem jautājumiem, mums ir jādomā par nodarbinātību, kas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Mūsu vēlētāji grib būt pārliecināti, ka tad, kad tie atvērs gāzes krānu, gāze patiem plūdīs, tāpēc arī energodrošība ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat arī mūsu līdzpilsoņi baidās par iespējamām klimatu pārmaiņu sakām. To mēs varam sajust jau Āzijā, Āfrikā, Klusajā okeāna valstīs. Mums ir jārīkojās šajā sakarā. Eiropa apz, pilsoņi apzinās, ka stabilitāte un miers nav atkarīgi tikai no mums, tāpēc eh, vidusjūras dimensija ir ārkārtīgi svarīga, tāpat arī mums jādomā par strateģisko eh, partnerību ar Latviju-Amerikas, ar Savienotajām valstīm un citām eh, pasaules lielvarām. Lai mēs varētu gūt panākumus šajos pasākumos, mums ir nepieciešams Lisabonas līgums. Mums ir jāvar efektīvi organizēties Eiropas Savienībā, tieši tāpat eh, mums ir jābūt eh, spējīgiem efektīvi organizēt savu darbu Eiropas parlamentā. E, pirmo reizi, kad tika ievēlēts Eiropas parlaments e, tiešās vēlēšanās, e, tās prezidente bija sieviete, francūziet Simona Veile. Mums ir jāapzinās, ka sievietēm ir jābūt adekvāti pārstāvētām, lai tas varētu izpausties publiskajā jomā, profesionālajā jomā, neatsakoties no ģimenes dzīves, neatsakoties no mātes statusam. Mums ir jādomā par tiem risinājumiem, ar kuriem mēs saskarsimies nākotnē, par izaicinājumiem attiecībā uz mieru, uz labklājību, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to varam efektīvi darīt tikai Eiropas līmenī. Pēc trim, 30 gadiem eh, tas vēl aizvien ir izaicinājums, ar kur mēs saskaramies. Dārgie kolēģi, eh, mūsu divarpus, savu divarpus gadu mandāta detaļas es jums darīšu zināmas īpašā prezentācijā septembra mēnesī šeit Strasbūrā. Un tagad es gribētu uzrunāt Hansu Gertu Peteringu, savu priekšnieci. Hans Gert. Es mēģinu tagad tevi ieraudzīt. Um, Hans Gert. To szczególny moment Hans Gerts ir pienācis īpašs brīdis, mēs esam pazīstami no jau kādus desmit gadus, un šobrīd tu man nodod visaugstāko funkciju Eiropas parlamentā. Un visu kolēģu vārdā es gribētu tev pateikties. Tu esi ieguvis milzīgu cieņu eh, mūsu parlamentā. Es tev izsaku pateicību par tavu augsto kultūru un taviem sasniegumiem politikā. na pamiątkę, na pamiątkę. Un kā suvenīru, kā atmiņu gribētu nodot eh, Svētās Barbaras statuju eh, ne, nepilngadīgo aizstāvi. Tā ir izgatavota no akmeņogliem, tā ir izgatavota manā eh, reģionā Silēzija.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 Tas nebija uh, paredzēts, bet es domāju, ka viss parlaments ir ļoti iepriecināts, ka pirmo reizi šajā parlamentā mums vairs nav austrumu un rietumu Eiropas. Mums ir vienkārši Eiropa. Eiropa uh, un tās simbols ir priekšsēdētājs, kas ir ieņēmis vietu prezidijā šodien. Tā ir vienotība. Tā ir vienotība, ka uh, tu. Uh, Dargais draugs, ja šī busek to teici, un tā ir arī mūsu atbildība. Un ja mēs varēsim nākošajos uh, divos ar pusgadiem tavas priekšsēžu uh, funkcijas laikā aizņemt rietums un austrums un runāt tikai par vienotu Eiropu, tad tas ir tas, ko es tev novēlu nākošo divu pusgadu laikā Eiropai kopumā. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za tą wypowiedź. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dālkungs par šiem uh, vārdiem. Tagad Šulc kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Priekšstādātāja kungs, es uh, mūsu politiskās grupas vārdā apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Mēs atbalstījām šo ievēlēšanu. Un es gribu atzīt, ka ar uh, jēdzienu vēsturisks moments, ar to vajadzētu ļoti uzmanīgi rīkoties, bet es uh, vēlos teikt, eh, domāju, ka jūsu ievēlēšana par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju ir vēsturisks moments. Jo? Jo 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas, 6 gadus pēc jūsu valsts iestājas un daudz citu valstu iestājas Eiropas eh, Savienībā un tas ir uh, process, kuru jūs kā premjerministrs jūsu valstī ievadījāt, uh, proti iestājas sarunas uh, sākās jūsu laikā, kad jūs vadījāt valdību. Tātad 20 gadus pēc pasaules dalījumu pārvarēšanas, kas bija divos blokos, pārvar, pēc pārvarēš, Staļina diktatūras pārvarēšanas. Uh, un valstis 40 gadus ilgāk ciet no Staļina diktatūras nekā Rietuma Eiropas valsts no fašismu diktatūras. Un 20 gadus pēc šiem notikumiem ir pats par sevi saprotams, ka Polijas deputāti ir šajā sēdē. Ungārijas, Baltijas valsts, Čehijas, Slovākijas deputāti šeit ir strādā kopā ar Čehiem, Portu ar, ar, Portugāļiem, Frančūžiem, Itāļiem, Vāciešiem un visi sadarbojas un ka mēs vēlot un izmantojot šīs vienlīdzīgās un aizklātās vēlēšanas ievēlam Sodarnašķu pārstāvi un pārstāvi, kas ir pirms tam vadījis polijas valdību. Un manā skatījumā tas patiesi ir vēsturisks moments, kas parāda, ka Eiropa, šis lielais kontinents, kurā 27 valsts ir apvienojušās Eiropas Savienībā, patiesi pārstāvi Demokrātijas sapnis uh, ir kļuvis par īstenību, un mēs ne tikai sapņojam, bet aktīvi, un arī jūs to esat darījis aktīvi, mēs esam darbojušies aktīvi, tādēļ domāju, ka jūsu prezidentūra ir aicinājums mums visiem atbalstīt tās vērtības, balstoties uz kurām tika izveidota uh, šī Eiropas Savienība. Šīs vērtības diktatūras uh, pārvarēja Un šīs eh, vērtības ceram, ka jūs tās eh, atbalstīsiet visā jūsu prezidentūras laikā, un to ceram kā politiskā grupa. Es jūs sirsnīgi sveicu, Buzekungs. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, i proszę. Lielas paldies, priekšstādātājs Šulc kungs. Nākošais runātājs Ferhofštata kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu apsveikt jūs, liberāļu un demokrātisku demokrātu grupas vārdā ar jūsu ievēlēšanu. Es gribu jums teikt, ka mūsu grupa jūs pilnībā atbalstīs visus jūsu nākamo pilnvaru gadus. Mūsuprāt, ir jāveido vēl integrētāka Eiropas Savienība un tāda Eiropas Savienība, uh, kurā jūs esat kļuvis uh, par Eiropas Savienības priekšstādētāju, jums būs jāatrod vienota stratēģija, lai cīnītos pret ekonomisko krīzi. Tas ir liels uzdevums, un mūsu grupa jūs visā atbalstīs. Un jūs atbalstīs arī šī parlamenta vairākums. Jums tas noteikti ir jāzina. Vienīgais lūgums, ko mēs gribam izteikt, ir, lai jūs izmantotu šo vairākumu, lai virzītos uz priekšu un lai jūs arī izteiktos uh, Eiropadomē. Ir svarīgi, lai mūsu balsi dzirdētu. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies. Priekšsētāja Ferhofštata kungs. Nākošā runātāja priekšsētāja Harms kundze. Paldies. Priekšstādātāji kungs, arī es vēlos mūsu politiskās grupas vārdā pievienoties visu labu vēlē, runātājiem. Mēs pievienojamies priekam, kas ir pausts šajā momentā. Un domāju, ka jūs nedaudz pārspēlējat priekšstādātāju kungs. Jūs teicāt, ka tas ir uh, liels gods uzņemties uh, šos pienākumus. Es domāju, ka tas. Uh, Arī eh, mūsu zaropotiskās grupas vārdā ir gods, ka mēs esam jūs kā priekšsādātāji šeit ievēlojuši. Jūs ar visu politisko darbību, es domāju, ka esat uh, pelnījis to, ko jūs tagad uh, darīsiet. Un mēs ļoti ceram uz uh, veiksmīgu jūsu darbu. Es neesmu droša, ka divu pusgadies. Uh, Eh, izdosies pārvarēt to, kas Eiropas Savienībā vēl ir dalošs starp eh, austrumiem un eh, rietumiem. Es nedomāju, ka to izdosies pilnībā pārvarēt, bet es domāju, ka jūsu vadībā mēs šeit parlamentā varēsim stiprināt tiltus starp austrumiem un rietumiem. Un es personīgi ceru, ka kolēģi tieši no rietuma Eiropas skaidri redzēs, ka Polija ir kontinenta tieši vidusdaļā un jūs pārstāvat valsti, kas ir kontinenta vidū, un darbs eh, virzienā uz austrumiem no tam jā tiek veiktam daudz intensīvāk nekā tas ir bijis līdz šim, un jūs vislabākos priekšnoteikums un priekšnosacījums uh, esat uh, izpildījis. Es gribu teikt, ka jāmeklē uh, labāk saikne ar pilsoņiem, un mēs kā zaļie vienmēr to atbalstam. Ir jāstiprina Eiropa. Uh, tās iekšpusē, bet ir jādomā arī par uh, Eiropu, kas ir lielāka, tas ir otrs. Un personīgs vēlējums. Es īpaši labi varēju jūs iepazīt oranžās revolūcijas laikā, kad tā notika Kijevas laukumos un ielās, un arī tur jūs, tur jūs iepazinu kā ļoti drosmīgu politiķi. Tad, teikšu tā, uh, orientējos uz austrumiem, neaizmirsīsim Ukrainu, arī tur jānāk labākam laikam. Un tas, ko es personīgi vēlētos, ja Eiropas futbola čempionāts notiks un tas notiks Polijā un Ukrainā, tad uh, skatīsimies kopā dažas no spēlēm. Lai jums ļoti veiksmīga darbība! Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Głos teraz zabierze. Paldies, eh, priekšsētāja Harms kundze. Nākošais runātājs priekšstādātājs Kirkopkungs. Priekšstādātāja kungs. Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā es gribu jūs apsveikt ar ievēlēšanu, un it īpaši es atzīstu to, ka savā uzrunā jūs teicāt, ka jūs būsiet tas, kurš augstu vērtēs brīvību, un it īpaši vārda brīvību. Uh, Brīvība nozīmē arī raudzīties uz priekšu, uz pārmaiņām Eiropā. Parlamentam ir jāmainās un arī reformām Eiropā ir jānotiek. No 1980. gada un uh, no solidaritātes laika, kad Polija iestājās NATO un kad uh, Polija sāka sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, jūs bijāt viens no pārmaiņu atbalstītājiem. Mēs jums palīdzēsim jūsu turpmākajā darbā. Paldies! Dziękuję panie przewodniczący za tą wypowiedź. Paldies. <clears throat> E, un tagad es e, aicinu izteikties. Jā. Yeah. Izskīja. Herr Präsident! Priekšstādātāja kungs, esmu ļoti iepriecināts, ka Polijas kaimiņvalsts pārstāvs ir kļūst par šī parlamenta priekšstādātāju. Es nāku no Austrum Vācijas un dzīvoju netāju no Slovits un Frankfurta pie Oderas ir daļa no kopējās Eiropas. Vēlos pateikties kā jūsu uzmanību jūs īpaši eh, vērsīsiet uz eh, Austrum un Rietum Eiropas tuvināšanos. Tas ir eh, ilgs ceļš, bet vēlos norādīt uz polijas kultūras lielo pienesumu, ko jūs Eiropā, kas balstās uz sadarbību un kultūras daudzveidību, varat īpaši stiprināt. Es domāju, ka nākotnē man būs iespēja uh, izsmeļošāk runāt, un es esmu uh, sācis ko darīt. Divi man dēli runā poļu valodā, un reiz uh, Andžeja Vaidas uh, godalgu pasniedzu režisoram Andrejā Strēzenam. Andžejs Vaida un citi polijas kino režisori ir uh, Eiropas kultūras uh, daļa. Uh, un ceru, ka Rietuma Eiropa un Austrum Eiropa šo īpašo Austrum Eiropas kultūras pienesumu neaizmirsīs. Priekšstādātāja kungs, mēs jūs atbalstīsim. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Un tagad e, Farāģis kungs. Priekšsēdētāji, es gribētu e, apsveikt jūs ievēlēšanas eh, gadījumā, taču šobrīd eh, tā, eh, tas izklaus, izklausās vairāk pēc inaugurācijas. Un šobrīd izskatās, ka parlaments šis vairāk izvēlas tikai atsevišķus deputātus, lai tie ieņemtu savus, savus amatus. Bet atcerēsimies, ka vakar bija, ei, mēs redzējām eiro korpus karavīri nesāja Eiropas, Eiropas karogu, bija himna, bija, bija citi at, at, atru, atribūti. Tā pati himna un, un, un karoks, ko jūs sacījāt, ka tiek noraidīti. Eh, pēc Francijas un Nīderlandes eh, refer, eh, referendumiem. Un šobrīd mēs aizvien turpinām melot, melot īriem, it kā viņiem nodrošinot kaut kādas garantijas, kas, ne, kas viss ir bez sēguma. Mums ir jāapzinās, ka Eiropas un demok dem neatkarīgo demokrātiju grupa darīs visu iespējamo, lai Eiropas demokrātijas nākotne netikt apdraudēta, un šobrīd tā gulstas uz īru pretiem. Jūs cīnīties cīnījāties par demokrātiju, jūs cīnījāties pret Padomu Savienību, jūs cīnījāties par nacionālā pa, pa, pašnoteikšanās tiesībām. Jūs apzināties, ka nedrīkst noliegt demokrātisko valsti tādās valstīs kā Francija, Nīderlande, arī Īrija. Un tāpēc es aicinu jūs uzklausīt tautu, pa, tautas balsis. E, dziękuję, panie przewodniczący. Paldies. E, e, es vēlos sacīt, ka Eiropas parlamenta gars vienmēr paredz dažādību, dažādas viedokļas, un tādā veidā mēs veidojam Eiropas debatas. Mēs esam pabeiguši uzklausīt tos runātājus, kuri e, bija darījuši, zinām, savu vēlmi uzstāties, e, taču tagad e, Barozo kungs vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, Jerži Buzekungs, es vēlos jums pateikties no visas sirds savā vārdā, personiski un Eiropas komisijas vārdā, sakrā ar jūsu ievēlēšanu Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā. Jūsu dzīves gājums ir daudz devis, lai jūs varētu atrasties šajā amatā. Jūsu politiskais dzīves e, gājums jūs noveda līdz premjerministra amatam, pirms jūs kļuvāt par Eiropas deputātu. Jūs esat pirmais priekšsēdētājs e, Eiropas parlamentā, kas nāk no centrālās un austrum Eiropas. Un jums ir ārkārtīgi liela pieredze. Un tās vērtības kuras jūs turpināsit nest tālāk kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas, 5 gadus pēc paplašināšanās, jūsu ievēlēšana šajā amatā ir apvienotās Eiropas uzvara. Mēs esam ārkārtīgi daudz šeit, kas ir varējuši augstu novērtēt jūsu personību, jūsu politisko redzējumu un jūsu īstenoto cīņu. Tāpat arī mēs esam ārkārtīgi daudz šeit, kas uzskata, ka jūs gluži e, dabiski būsiet Eiropas interešu un Eiropas pilsoņu interešu aizstāvis. Jūsu eh, pieredze un jūsu politiskais redzējums jums dos iespēju turpināt Hansa eh, eh, Gerta Peteringa sākto darbu. Es vēlos viņu apsveikt brīdī, kad viņš atstāja savu amatu, kuru viņš ir īstenojis ar lielu cieņu, veidojot, veidojot mūsu Eiropu. Mūsu ļoti sarežģītajā politikā. Mums vairāk nekā jebkad ir jāstrādā solidārā, konstruktīvā garā, lai mēs varētu virzīt uz priekšu Eiropas uh, projektu. Mūsu parlamenta pilnvars un kompetences eh, tiks eh, es vēl jo vairāk stiprināts ar Lisabonas līguma palīdzību, ko nospiedošais vairākums parlamentā un komisijā vēlas, lai tas tiktu apstiprināts. Tas būtu līgums, kas jau ir apstiprināts 26 mūsu Eiropas parlamentos. Thank you. Mūsu institūcijas var tikt stiprinātas savstarpēji, veidojot mūsu Eiropas projektu, un ir tīpaši tas attiec uz attiecībām starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka šī sadarbība starp mūsu abām institūcijām virza uz priekšu Eiropas projektu. Tādējā, darbie draugi, priekšsēdētāji kungs, es vēlos jums tikai novēlēt, un arī jaunajam parlamentam novēlēt veiksmīgu darbu stiprākai Eiropai, e, veicinot solidaritāti, brīvību, demokrātiju. Paldies! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, komisijas priekšsādātājs. Un tagad Golniš kungs, kurš pārstāv pie grupām nepiedarošu deputātu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, Um, man likās, ka varbūt kā aizmirsīs mani, kā citi pie politiskām grupām nepiedarošie uh, deputāti, bet es vēlos pievienoties uh, apsveikumu vārdiem, uh, kas tika arī um, izteikti. Jūsu triumfālā ievēlēšana ir vienošanās rezultāts starp divām parlamentu lielākajām grupām kas no nu, tādā diezgan mākslīgā uh, veidā vēlēšanu uh, laikā uh, ir vienojušās piecu gadu laikā vadīt uh, parlamentu. Priekšsēdētāja kungs, es uh, gribētu, lai jūs izmantotu jūsu uzvaru, ka jūs nebūtu. Uh, uh, vērks šīm divām lielākajām grupām, ka jūs uh, ievērotu mazākuma uh, tiesības un mūsu kā disidentu tiesības. Uh, visu to, kas ir norūpējušies par globalizācijas sekām, par ekonomikas sakām par identitāti, par preču, par personālu produktu, kas nedomā, ka tas nevienmēr ir iemesls labklājībai un kas. Uh, raizējas par Eiropas Savienības varas pieaugumu salīdzinot ar nacionālo identitāti. Mēs kaut kādā veidā esam disidenti, jūs arī esat bijis disidents, un mēs ceram, ka jūs aizstāvēsiet disidentu tiesības. Un īpaši, ka jūs respektēsiet reglamentu kuru nevajadzētu visu laiku mainīt. Uh, brīdī, kad uh, liekas, uh, ka to var izmantot kaut kādā citā veidā. Un uh, jāizmanto tas par labu tiem, kas patiesi aizstāv uh, Eiropas nāciju intereses. Paldies! Paldies arī jums par jūsu teikto. Jūs uzstājāties pie politiskām grupām nepiedarošo um, deputātu vārdā. Un vēlos jums uh, paziņot, ka līdz ar to šī sēdes daļa ir uh, noslēgta. Uh, Un darba kārtības punkts Eiropas parlamenta priekšsādātāja ievēlēšana ir noslēgta, un mēs tagad turpinam ar Eiropas parlamenta priekšsādātāju vietnieku ievēlēšanu. Par šo daļu es jums piedāvāju noteikt termiņu kandidatūru iesniegšanai līdz pulkstens 13. Tātad pulkstens 13. ir šis termiņš. Es lūdzu jūs.